Okay, colleagues, let's start. Ko tā teikt, kolēģi, sāksim darbu. So, guten Morgen, liebe Kollegen. Labrīt, godātie kolēģi. Es jūs sirsnīgi sveicinu mūsu šīs dienas sanāksmē. Darba kārtību esat saņēmuši. Esmu gan saņēmis vēl kādu grozījumu, proti pie otrā punkta priekšsēdētāja paziņojumi. Vēlos pavisam īsi pieminēt, ka sagatavošanās mūsu konferencei, kas noteiks 14. martā, tātad pēc divām nedēļām, ar nacionālo, ar valstu parlamentu pārstāvjiem, mums patreiz jau ir sagatavota darba kārtība, tā ir saskaņota ar runātājiem, ar galveniem runātājiem un pārējiem runātājiem par Eiropas bankas atveseļošanas plānu. Otrajā dienas daļā būs Eiropas Investīcijas bankas prezidents, kurš uzstāsies ar savu runu. Un tāpat arī bijušais komisijas priekšsēdētājs Žaks Delors būs runātājs, un tas noteikti būs šīs sanāksmes uh, kulminācijas punkts. Ir jau pieteikušies dalībnieki no vairāk nekā 20 valstu parlamentiem. Tas nozīmē, ka pārstāvniecība būs diezgan liela. Esam saņēmuši arī atbildes uz mūsu jautājumiem no 15 valstu parlamentiem. Tas ir vismaz vairāk nekā puse dalību valstu kas ir atbildējušas. Varētu teikt, ka esam diezgan apmierināti ar to, kā šis jautājums un lietas attīstās tālāk. Jūs zināt arī, ka konferences noslēgumā būs paredzēts arī pusdienas vai vakariņas ar ekon komiteju, jo 15. martā priekšpusdienā tai notiks sava sēde ar valstu pārstāvjiem. Turpināsim ar trešo darba kārtības jautājumu - protokola apstiprināšanu sanāksmē, kas notika 10. februārī. Protokols ir iztulkots visās valodās, to jūs esat noteikti saņēmuši, nav nekādu būtisku grozījumu, tas nozīmē, ka varam apstiprināt. Un tagad galvenais šīs dienas jautājums, ko vēlamies izskatīt šajā pēcpusdienā. Runāsim par galvenajām vadlīnijām, uzbūvi struktūru, ziņojumam kuras sagatavojas mūsu komiteja, proti noslēguma ziņojums. Pats ziņojums vēl nav pieejams, bet ir jau diezgan detalizēts projekts, kā ziņojums tiks strukturēts un kādi būs galvenie atslēgas punkti, jautājumi, kas tiks pārunāti atsevišķās nodaļās. Par to mēs šodien runāsim, diskutēsim es aicinātu vispirms galveno referentu iepazīstināt ar galvenajām tēmām, ar ziņojumu struktūru, un pēc tam turpināsim ar diskusijām, proti aicināsim arī koordinātors izteikties, bet tāpat arī visi komitejas dalībnieki varēs izteikt savu viedokli. Lūdzu, Bereškungs. Merci, uh, Paldies, godātais priekšsēdētāji. Šis ir ļoti būtisks brīdis mūsu krīzes komitejas darba nobeiguma posmā. Es eh, pārskatīju vēlreiz to metodu, ko mēs izmantojām šajā darbības otrajā fāzē redzu, ka beigās mēs esam strādājuši būtiski atšķirīgi no pirmās mūsu darbības daļas vai pirmās fāzes. Pirmās fāzes beigās mums bija ļoti daudz iespēju uh, diskutēt par pamatjautājumiem. Manuprāt, ik viens no mums vēlētos, lai šīs fināla etaps, šis pēdējais nobeiguma posms krīzes komitejas darbībā noritētu varbūt tā taisnāk un skaidrāk nekā pirmajā daļā. Un tādēļ arī radās doma tikties šodien – pirms es sāku rakstīt galīgo ziņojumu. Radās doma vēlreiz apmainīties ar viedokļiem, lai ļoti skaidri izteiktu dažādos viedokļus un uh, dot savu ieguldījumu šajā kolektīvajā darbībā, kas mums uzticēta. Es vēlreiz pārlasīju tās viedokļu apmaiņas, kas mums bija par pamat jautājumiem, uh, un ir bijušas atsevišķi arī vārdu apmaiņas ar komisiju, ar dalībvalstu parlamentiem, bet par tiem es runāšu vēlāk. Pār sarunām mūsu starpā komitejā mums bija vienas debates par tādu ar, ar vadlīniju nospraušanu. Tas, tās notika brīdī, kad sākās otrais mūsu darbības posms. Man galvā skaidri iespiedušies secinājumi no šīs viedokļa apmaiņas vairāki deputāti, piemēram, Donkel kungs un jūs priekšsēdētāja kungs arī ļoti skaidri izteicāt savas domas. Tātad mans secinājums no jūs teiktā bija tāds. Pirmkārt, viss tas, kas tika panākts vidējā posma pārskatā, ir jānoliek malā. To nedrīkstētu vērt atkal vaļā. Šajā pirmajā ziņojumā bija divas iespējamās opcijas. Mēs ļoti ilgi runājam ar Otmāru Kārasu, piemēram, par to. Uh, Un jautājums bija, vai mm, pirmajā šajā te ziņojumā, vai mēs uh, apmierinamies ar to, ka uzdodam jautājumus, jeb uh, uz, iezīmēm kaut kādas vadlīnijas. Un beigās mēs izvēlējāmies otro opciju, kas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka pirmais ziņojums bija tikai vidusposma pārskats, uh, bet tajā ir ļoti spēcīgi secinājumi pēc būtības, kas mūs ietekmē tālāk un kas palīdz veidot šo eiropeisko signālu vai šo paziņojumu, ko mēs vēlamies paziņot pēc komisijas darba beigām. Es nevēlos, lai mēs sākam diskutēt atkal par tiem jautājumiem, kas ir skaidri iegrāmatot šajā pirmajā vidusposma ziņojumā. Rakstot šo jauno ziņojumu, es stingri ievērošu šo noteikumu. Otrs, kas mums e, joprojām ir ļoti aktuāli, manuprāt, ir sekojušais. Tieši tāpat kā pirmajā darbības posmā, arī tagad mēs nevēlamies jaukties e, normatīvo komiteju darbībā. Tas nozīmē, ka visa ekonomiskās pārvaldības pakotne, kas šobrīd atrodas ekonu komitejas pārziņā, kas runā par sankciju mehānismu un citiem jautājumiem, ekon runā par stabilitātes pakta stiprinājumu. Tātad šos jautājumus nevajadzētu pieminēt mūsu ziņojumu kontekstā. Šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, bet tie ir ārkārtīgi svarīgi mums visiem. Ja mēs krīzes komitejā šajā gala ziņojumā mēģināsim nenormatīvā veidā komentēt to, ko kāds cits mēģina normēt ar tiesību aktiem, tad es domāju, ka mēs uh, neizmantosim efektīvi savas iespējas. Es domāju, ka katram ir savs mandāts, sava atbildība, un nevajadzētu mēģināt ar šī ziņojuma palīdzību atkal pieminēt tos punktus, par kuriem mēs tāpat neko nevaram panākt, ja mēs nepieņemam tiesību aktus. Trešais secinājums, kas, manuprāt, arī ļoti būtisks, kas attiec uz struktūru. Debatēs pār vadlīnijām mēs nonācām vēl pie viena secinājuma. Tas ir otrā posma sākuma debatēs. Un šis secinājums mums vienmēr ir bijis kaut kur fonā prātā. Mēs vēlamies izvēlēties eiropeisku ambiciozu pieeju. Vairums komitejas locekļu tam piekrīt. Šo pieeju izvēlēties arī domājot par situācijas attīstību ilgtermiņā. Manuprāt, mēs debatēs vienojamies, lielākā daļa no mums vienojās vismaz, ja kāds ir pret to, tad es labprāt gribētu uzklausīt argumentus šodien. Tātad mēs vienojamies par to, ka šīs ziņojums ir jāizmanto uh, lai varētu vēlreiz novērtēt to, kā Eiropas tiesībām būtu jāattīstās nākotnē. Un jāskatās caur mūsu prizmu, caur šo krīzes komitejas prizmu. Eiropas līgumi ir jāsaista ar patreiziem apstākļiem, piemēram, ar dalību valstu parādu pārvaldīšanu. Mm, daudzi no mums uzskatīja, ka šobrīd līguma izmaiņas vai reformas nav galīgās, ir nepieciešams tās turpināt, vai arī nepieciešams vēl viens līguma kopums, kas attiektos uz eirozonu tikai. Es domāju, ka mums ir jābūt gataviem uzsākt debates par šīm tēmām. Gribēju dzirdēt kolēģu domas par šādu te ievirsu. Bet tagad runāšu par to dokumentu, kas jums ir priekšā. Un vēlreiz gribu teikt, mēs nevēlamies atsākt tās debats, kas bija ļoti auglīgas, bet kas bija arī ļoti plašas, kas bija tāds līkumainas un prasīja no mums ļoti daudz dažādu, ļoti daudz enerģijas nevajadzētu šoreiz iet šo likumēno ceļu, bet mēģināt iet taisnāku, skaidrāku ceļu. Šodien mums ir laiks debatēt par šiem jautājumiem. Es ceru, ka šīs sēdes beigās es iziešu no zāles ar ļoti skaidru sajūtu, ka jūs atbalstāt manas idejas par struktūru šajā ziņomā. Uh, Es negribu atkal sākt diskutēt par to, kāds ir eņģeļu dzimums vai vēl kaut kāds, cik eņģeļu var nostāties uz kniepadatas galviņas, ja mums ir jārunā par konkrētām lietām. Es jums piedāvāju, gluži vienkārši, atkal pieminēt sešus jautājumus, kurus saulē koordinātori vienbalsīgi apstiprināja. Tātad mūsu darba pamatā būs seši problēma jautājumi, un pamatojoties uz šī, šo struktūru mēs arī organizēsim uzklausīšanas, mūsu politiskās grupas organizēs dažādas debatas, un arī šodien es izvēlos šo te sešu jautājumu struktūru. Mēs par tiem vienojāmies mūsu sarunu pašā sākumā, tagad ir saruna beigu posms un nebūtu vietā jaukt šo sākotnēju iedibināto struktūru. Tāpat gribētu atgādināt, ka mūsu komitejas darbības otrajā posmā mēs izvēlējāmies vēl kaut ko, to jau es pieminēju savas uh, runas sākumā. Tātad mēs nolēmām cieši sadarboties ar Eiropas komisiju un tas arī ir pilnīgi pareizi, tas rada tādu īpašu gaisotni, ir nepieciešams uh, līdzsvars starp starpvaldību metodi un kopienas metodi, un tur ir nepieciešama arī komisijas aktīva darbība. Un otrkārt, mēs uzskatījām, ka ir nepieciešams debats ar dalību valstu parlamentiem. Reizēm tas ir ārkārtīgi sarežģīti, jo mums visiem ir ļoti aizņemta darba kārtība. Tas tiešām lielākais klupšanas akmens, ka visi esam ļoti aizņemti un grūti ir organizēt šīs sēdes ar dalībvalstu parlamentiem. Taču, manuprāt, mēs varam lepoties ar saviem panākumiem. Šeit ieradās divi dalībvalstu parlamentu, divu parlamentu pārstāv gan no Nīderlandes, gan no Francijas. Uh, un mēs paši devāmies eh, komandējumos uz Portugāli, uz mazliet sarežģītāku eh, komandējumu Spāniju. Šīs valsts ir ļoti svarīgas patreizies krīzes kontekstā. M mēs drīz dosimies uz Vāciju, uz Grieķiju, uz apvienoto karalisti ļoti plašā vizītē, un būs arī viedokļa apmaiņa Čehijas republikā. Bez tam priekšsēdētāji jūs pieminējāt, ka dalību valstu parlamenti ir arī iesūtījuši rakstiskus komentārus par septiņiem jautājumiem, kurus mēs tiem izsūtījām. Manuprāt, tas dod ļoti labu pamatu mūsu diskusijām par sešām tēmām, kuras mēs esam formulējuši sev. Cīkāk par tēmām. Pirmā tēma ir par dalību valstu parādu un par krīzi, par eiro obligācijām. Šeit, es domāju, mums ir jāmēģina nedaudz iziet ārpus saviem rāmjiem. Jādomā par nedaudz plašāku kontekstu nekā to, ko domā ekonu komiteja, kā likumdevējs. Es domāju, ka šeit mums ir jāuzraksta, kā mēs varam izveidot šo te Eiropas kasi un kā mēs varam veidot mehānismus ārpus tiem, ko paredz līgums. Kā piemēram šo, šī te parāda kopīgo uzņemšanos, atbildības kopīgu uzņemšanos par valsts parādiem. Del Plākungs un citi runāja par šīm te dažādajām iespējām parāda mazināšanai. Otrā tēma manā ziņojumā ir pasaules pārvaldība un līdzsver trūkums pasaulē. Manuprāt, šeit ir trīs galvenie jautājumi, kuri būtu tā vērti, lai mēs tajos vēlreiz iedziļinātos. Pirmais. Tas līdzsver trūkums, ko mēs jau e, eh, vidētermiņa pārskatā konstatējām, proti kāda ir vieta Eiropas Savienībai šajā bipolārajā pasaulē. Es gribētu dzirdēt politisko grupu viedokli, jo tas man palīdzēs sintezēt šādu te domu, kāda ir Eiropas Savienības vieta. Esam nobažījušies par to šobrīd. Domājam par to, kā Ķīnu iesaistīt daudzpusējo finanšu struktūru pārskata sistēmā? Kā varētu to pakļaut šim pārskatam? Jo šobrīd mēs sastopamies ar tādu bipolāru pasauli, kur dialogs notiek starp ASV un Ķīnu. Otrs problēma lok šajā otrajā sadaļā ir piekļuve izējuma materiāliem izējumateriālu tirgus funkcionēšanu un darbību pasaulē kopumā. Es zinu, ka vairāki no jums šeit runās par šo jautājumu. Ehm, mums kā parlamentam arī vajadzētu par to domāt. Trešais problēma jautājums ir par finanšu tirgu funkcionēšanu. Mēs labi apzināmies, ka šobrīd pastāv slikta praksa, sliktā prakse pēc krīzes nedaudz bija nomierinājusies, bet tagad atkal uzplaukst. Mēs dzīvojam reālā ekonomikā, un mums jāņem vērā šie reālie fakti. Šeit es pieminēju vienu konkrētu gadījumu, proti, ka ir apvienojušies Vācijas birža un Naisa Euronext, kas ir tāds gadījums. Es nezinu, vai tas ir tas fināla epizode, bet varbūt, ka tas ir kārtējais gadījums jau ļoti garā stāstā priekšsēdētāja kungs, par ko mēs esam runājuši ilgi. Šī kārtējā apvienošanās parāda to, ka ļoti spēcīgi ir šie finanšu aktieri. Viņi ļoti lielā mērā ietekmē to, ka mūsu ekonomika ir ļoti nosvērusies uz finanšu iestāžu pusi te runa ir par lielām investīciju bankām. Mēs zinām, ka Deutsche Börse banka ir ārkārtīgi liela, viena no lielākajām investīciju bankām. Es to pieminēju šajā ziņojumā, tāpēc, ka tajā tas netiek pieminēts eh, likumdošanas teksti, tekstos. Ekon komitejā, piemēram, tiks pārskatītas dažādas direktīvas, kas attiecas uz finanšu tirgiem, un šie gadījumi būs viņu prātā, bet viņi diez vai pieminēs konkrēti tādus. Ir vēl kāds aspekts. Kas ir īsta pārraudzība, finanšu tirgu pārraudzība? E, ja jau notiek šādas rīcības ja ir tik liels spēcīgs organizācijas. Otrakārt, kā šādas iestādes ietekmē reālās ekonomikas finansēšanu? Es domāju, ka mūsu ziņojuma viens no galvenajiem signāliem, starpziņojuma signāliem, bija tāds, ka mēs vēlamies, lai privātās lielās iestādes palīdzētu finansēt reālo ekonomiku. Šī te banku apvienošanās, manuprāt, sagādā lielus riskus. Viens risks ir galvenais. Proti tas ir pārmērīgas ekonomikas finansizēšana. Un par reālo ekonomiku šķiet tiek domāts maz. Kolēģi noteikti pieminēs vēl citus riskus, bet es gribēju pieminēt šos. Risks ir tāds, ka joprojām pastāv milzīgi spekulatīvie burbuļi, it īpaši būvniecības sektorā. Ir ārvalstu e, kapitāls, kas iekļūst kaut kādās konkrētās zonās vai valstīs, un kas cirkulē cauri šādām te bankām. Manuprāt, tas varētu radīt jaunus spekulatīvos burbuļus. Otrakārt, ko tas nozīmē reālajai ekonomikai? Trešās puses kapitāls varētu ārējie spēki un organizācijas varētu nopirkt mūsu rūpnieciskos objektus. Un šeit Ola Šmits uzreiz sāks uztraukties un teiks, ka es esmu protekcionista. Eh, bet es gribu debatēt par šiem jautājumiem. Domāju, ka tas ir gluži vietā. Mums jādomā par to, ko mēs darām. Mēs eh, vienojamies, jā, reāla ekonomika jāfinansē, ir nepieciešama papildus vērtība Eiropas Savienības iekšienē šādam te finansējumam. Ja mēs gribam kaut ko mācīties no pagātnes, tad, eh, manuprāt, tam, ko es šeit saku šajā otrajā daļā, ir zinām nozīme. Un nobeigumā vēl par uzraudzības mehānismiem finanšu tirgu. Mēs esam par tiem domājuši līdz šim un esam domājuši par tādiem uzraudzības mehānismiem, kuru mērķis ir nodrošināt finanšu stabilitāti. Es saprotu, ka Eiropas centrālajai bankai šobrīd ir mandāts uzraudzīt makroekonomisko risku esamību. Šī uzraudzība ir saistīta ar finanšu stabilitāti un nevis ar to, lai būtu šis finansējums kā tāds. Es domāju, ka ļoti būtisks jautājums ir kapitāla pietiekamība industriālās kapacitātes nodrošināšanai. Trešais jautājums loks vai trešā tēma manā ziņojumā. Kā varētu veidot jaunu starptautisku monetāro sistēmu? Šeit es nerunāšu gari, jo man ir iesniegta ļoti daudz priekšlikumi. Es saņēmu šos priekšlikumus no dažādām grupām un ņēmu vērā tos. Piemēram, ir tādas idejas, ka jāstiprina G20, jāinstitucionalizē, šai e, institūcijai jābūt ticamai, e, jāsasaista tā ar Bretton Woods institūcijām, reforma Bretton Woods institūcijās nav ieviesta pilnībā. Dažiem varbūt rodas jautājumi par to, vai Bretton Woods iestāžu un struktūras reformai jānotiek saskaņā ar globālās pārvaldības reformu? Es domāju, ka jā. Mm, varbūt dažiem citiem deputātiem arī šeit ir tāds pats viedoklis, bet debašu gaitā es gribētu vēl to noskaidrot. Ceturtais jautājuma loks konkurētspējas un ilgtspējas uzlabošana Eiropas Savienībā, tāpat arī Eiropas 2020 stratēģijas veidošana, ilgtermiņa investīcijas, darba vietas un ekonomiskā izaugsme. Arī šeit es varu izteikties ļoti īsi, tāpēc, ka pirmā mans runas daļa bija ļoti gara. <laughs> Šeit, šajā ceturtajā jautājumā, gribētu uzsvērt tikai divus jautājumus. Pirmais par iekšējo tirgu. Tas ir jautājums, par kur esam daudz runājuši mūsu darbības pirmajā posmā. Arī šeit IMCO, EKON un nodarbinātības komiteja nodarbojas ar vienotā tirgus aktu. Es iesaku šajā ziņojumā par to nerunāt, bet runāt drīzāk par iekšējā tirgus dinamiku un kā tā izpaužas praksē. Man personiski liekas, ka tas ir viens no struktūrālajiem projektiem Eiropas Savienībā. Šī vienotā Eiropas akta ideja ir kā tāda ideja vēlreiz dot jaunu elpu Eiropas Savienībai. Un tālāk vēl viens būtisks jautājums šajā sadaļā ir izglītības stratēģija. Es domāju, mēs esam daudz par to runājuši. Bet ņemot vērā dažādos uzdevumus, kas ir Eiropas Savienībai, mūsdienās šis uzdevums vai šis izaicinājums, ja mēs vēlamies būt konsekventi ar to, ko mēs teicām Lisabonas stratēģijā, Eiropa 2020 stratēģijā, nabadzības mazināšanas stratēģijā, tad izglītības jautājums ir īpaši svarīgs. Tas palīdzēs cilvēkiem pārvarēt krīzi. Es domāju, ka šī tēma ir ļoti, ļoti svarīga. Es ceru, ka būs iespējams par to diskutēt. Piektais jautājuma loks - pārdomāt par to, kā Eiropas Savienībā jāattīstās ārpus Eiropas ekonomiskās pārvaldības. Tie ir jautājumi, par kuriem mēs runājām, domājot par līgumu, uh, grozīšanu. Es ceru, ka deputāti joprojām ir gatavi atbalstīt šo piekto sadaļu un idejas. Kopā ar kolēģi Jolainenu Ekon komitejā mēs iesniedzām grozījumu Žānu Polu Gozēsa un Eduardu Kolonās ziņojumam. Šis grozījums eh, it kā paver durvis līguma grozīšanai nākotnē. Manuprāt, ņemot vērā vispārējo kontekstu, šajā gadījumā nevajadzētu atkal šajā ziņojumā iekļaut mm, šo pašu priekšlikumu. Es uzskatu, ka ar šo te pārskatu nebūs vien, ar Eiropas ekonomiskās pārvaldības uzlabošanu nepietiks vien, būs nepieciešams grozīt līgumus. Un tāpēc ir skaidri jākonstatē, kāda ir patreizējā situācija. Šoreiz mēs grobām līgumu, grozam līgumu, un pirmo reizi vēsturē eh, Eiropas parlaments tiek tieši iesaistīts šajā darbībā. Paskatieties, kāda ir Eiropas Savienības vēsture. Ir pagājis eh, ļoti ilgs laiks, kad tiek dažādi grozījumi tiek ieviesti, piemēram, stiprinātās mm, eh, sadarbības metodas ieviešana. Un teorētiski it kā nevajadzēja parlamentu agrāk iesaistīt šajās darbībās, taču parlaments ir devis savu ieguldījumu. Bija daudz un dažādi ziņojumi, kā piemēram Mendes Devīgo, Spinelli ieguldījums, kas palīdzēja radīt šos jaunos mehānismus. Šobrīd ir paradoxāla situācija. Pirmoreiz Eiropas parlamentam ir iniciatīvas tiesības līgumu pārskatīšanai un grozīšanai, bet mēs neko nedaram. Tad, kad parlaments pieprasa šo te līgumu pārmainīšanu, līgumu grozīšanu, tad tas ir it kā sava pašlabuma meklējumos, proti, lai uzlabotu parlamenta kontrolas funkciju definīcijas. Pēdējais jautājums loks par Eiropas papildus vērtību un reālās ekonomikas finansēšanu. Ko kolēģi vēlas redzēt šajā daļā? Es negribu vēlreiz vērt vaļā visus jautājumus par finanšu transakciju nodokli un tā tālāk. Tos jau mēs esam finalizējuši un definējuši vidējā termiņa pārskatā. Runājot par projektu obligācijām, drīz mēs balsosim par Podimatas ziņojumu, kurā ir runa tieši par šo jautājumu. Gribēju pārbaudīt un vēlreiz eh, pajautāt jums, kolēģi. Kā jūs saskatāt šo te jautājumu loku, kas ir vēl tās pelēkās zonas vai baltās zonas, kas nekur citur nav izskatīts un ko mums vajadzētu aprakstīt šai ziņā? Paldies priekšādā par uzmanību, paldies, ka devāt man tik daudz laika, bet es domāju, ka bija svarīgi man šo te ievadu teikt, lai varētu strukturēt diskusijas. Paldies, Prevanš. Es aicinu atsevišķo politisko grupu pārstāvis sakojušā kārtībā. Baštas kungs, mūsu draugs Gabels kungs, Ole Šmits, Nikolās Huntīs un kolēģis Bagēziju. Vai viņš vēl ir šeit? Šķiet, ka aizgājis. Un pēc tam atklāsim diskusijas visiem pārējiem. Vismaz Bašas kungs. Obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser sintética e. Paldies, priekšādātājs, centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. un tāpat centīšos pieturēties pie tādām specifiskām lietām. Gribu pateikties referentē Bereses kundzei par paskaidrojumiem, ko viņas sniedz mums par šī dokumenta kopsavilkumu. Un turklāt gribēju teikt, ka mūsu vidū ir tādas divas izteikts atšķirīgas pieejas. Pirmām kārtām, viena ir šī pieeja, ko esam izvēlējušies šobrīd un ko nu pat Pērvanš arī aprakstīja, runājot par darbu, ko ir veikusi. Un otra pieeja ir tā, kas tika izmantot sākotnējā darba posmā. Un tas negāja tik tālu, cik mēs varbūt būtu to vēlējušies. Domāju, ka tas, ko nu pat izklāstīja mums pervanša, ir kaut kas tāds, kas iet pāri tam robežu, pāri tam, kas tikai iekļauts dokumentā tur runāts par sešiem jautājumiem. Jā, mēs vienojāmies par tām ambīcijām, ko vēlamies iekļaut ziņojumā. Nav nekādas pretestības domai, ka mums e, nevajadzētu vērt vaļā atkal tos jautājumus, par kuriem tika runāts starpos, starposmu ziņojumā. Turklāt e, mums arī nav pilnīgi nekādu iebildumu pret to, ka mēs neķeramies klāt likumdošanas darbam, kas jau norisinās attiecīgās parlamenta komitejās. Mēs visos šajos punktos piekrītam referentē. Tālāk runājot par jautājumiem, kas pieminēti dokumentā, ko jūs mums iesniedzāt, man jāsaka, ka šis izklāsta projekts neatspoguļo to, ko mē, par ko mēs runājām sanāksmēs un ko mēs dzirdējam arī apmeklējumos uz dalību valstīm. Šeit nav atspoguļot rezultāti no tām viedokļu apmaiņām dalību valstīs. Vienkārši šis projekts neiet tik tālu, kā mēs to vēlētos. Tas nav gana drosmīgs, un eh, jautājumi, kas saistīti ar mūsu nākotni, te netiek pietiekami labi risināti. Te ir tādas galvenās, varbūt, eh, vēstis, ko, par, eh, ko tautas partija uzskatīja par svarīgām, pat noteicošām, un kas pilnīgi noteikti ir jāiekļauj gala ziņojumā. Nu tad šajā gadījumā šie, šie mums tik svarīgie jautājumi vai nu netiek pietiekami daudz risināt, izklāstīt, vai vispār neparādās šai izklāstu projektā. Un tāpēc ļaujiet man nākt klajā ar ierosinājumiem. Piemēram, mēs varētu paņemt šo darbu, kas norisinājies jau komitejā pavisam eh, šajos pēdējos mēnešos, un eh, ņemt vērā visus šos ieguldījumus no politiskām grupām Un tad visu to apkopot sekretariātā, viņi varētu nākt sagatavot kopsavilkumu, un tad tālāk, pamatojoties uz šo kopsavilkumu, tātad pamatojoties arī uz to, ko teica Pērvanš, un papildus informāciju, eh, strādāt tālāk. Jo šai kopsavilkumā, ko tādā gadījumā sagatavotu sekretariāts, mēs iekļautu visus šos ieguldījumus, ko izteikuši dažādi runātāji no dažādām politiskajām grupām, un es domāju, tas būtu ļoti liederīgi, vai ne tā? Eh, vai var uzdot jautājumu? Vai jūs varētu specifizēt? Labi, tad teikšu to angliski, jums nav pieejams tā, tulkojums. Ir pieejams tulkojums? lai kāds arī nebūtu tas, ko gribēju teikt. Jā, runātā turpina, es sapratu, sapratu, kas tad ir tie konkrētie punkti, kas jūsuprāt iztrūkst. Nu, tas, ko es teicu, man liekas, šķiet bija ļoti skaidri. Es teicu, ka paskaidrojumu, ko mēs saņēmām no referentes, ko nu pat uzklausījām, atspoguļot tās lietas, par ko esam viensprāts mēs no tautas partijas, respektīvi, ka mums nevajag pārklāties darbā ar to, kas notiek likumdošanas komitejās, tāpat piekrītam, ka ir vajadzīga ambicioza pieeja šim ziņojumam par nākotni, nu piekrītam arī visiem šiem sešiem jautājumiem, bet mēs uzskatām, ka šajā izklāsta projektā, kas liks mums priekšā rakstiski, tomēr nav atspoguļoti uh, Visi tie jautājumi, visas tās lietas, kas tika teikts, ko teica Pērvanša un ko teica grupas e, darbā iepriekš. Un tieši tāpēc mēs gribētu lūgt ar jūsu priekšādātākums atļauju sekretariātam sagatavot darba dokumentu, kas tad atspoguļot visus šos ieguldījumus, kas šeit ziņojumā pagaidām nav iekļauti. Pērvanš nu pat mums detalizētu izklāstīja atsevišķus tādus punktus, kurus, mūsu, par kuriem mūsuprāt jau ir panākt vienprātība. Bet mums ir šie galvenie, svarīgākie punkti, kurus pilnīgi noteikti gribam iekļaut gala ziņojumā. Un šajā izklāstā tie nav minēti. Es domāju, ka te ir pilnīgi skaidra pretruna starp to, ko Pērvanš teica mums, un to, kas parādās šeit, izklāsta projektā. Pilnīgi skaidra pretruna, manuprāt. Gut, wir gehen jetzt einmal weiter und. Labi, turpināsim. Lūdzu, nākamais runātājs. Zidon. Paldies, priekšādātāji kungs. Es arī gribu pateikties Pervanšai par paveikto darbu. Tas nebija viegli. Nu, mēs, par, mums ir līdzīgi uzskati šajā, šajā, šajā jomā. Un viņi tiešām ir nākus klajā ar spēcīgiem priekšlikumiem pāris vārdos par to, ko nu pateica Bastos kundze. Uh, Ja pareizi saprotu, viņi vēlas, lai sekretariāts veids deputātu darbu. Un viņa ierosina darīt to, kā nav šeit Beres skundzes ziņojumā. Nu, vismaz cik tālu es to sapratu, tad tā tas ir. Bet, nu, ziņojumu projektu, ko nu patās Peres Pervenškunds mums iesniedza, ir, nu, tikai izklāts, un uh, viņa teica, ka uzklausīs mūs, un tādējādi mēs varam pilnīgi noteikti aizpildīt visus trūkumus šai ziņojumā. Es piekrītu referentē, tāpat laikā pilnīgi noteikti mums vajadzētu izvairīties no, no, no, no pārklāšanās ar to darbu, kas notiek likumdošanas komitejās, jo mūsu komiteja galu galā nodarbojas ar tādu pārdomu, secinājumu izstrādi. Un šādā jomā, tādā līmenī mūsu darbs arī paliek, lai arī reizēm varbūt ir ļoti grūti izvairīties no tādiem jautājumiem, kas saistīti ar ekonomisko pārvaldību, nu kā piemēram šis jautājums par eiro obligācijām un tam līdzīgi. Bet domāju, ka mums visiem vajadzētu darīt visu iespējamo, lai šis ziņojums paliek pēc iespējas lakonisks. Ja mēs vēlamies, lai to vispār kāds lasītu un lai mūs kāds uzklausītu, tad šis ziņojums nedrīkst kļūt par tādu jaunu bībeli. Mums vajadzētu aprobežoties ar tām lietām, kas ir visbūtiskākās. Domāju, ka mums visiem kopīgiem spēkiem vajadzētu attaisnot tās cerības, kas mums uzlikts un, un parādīt savu darbu, un mums vajadzētu mēģināt aizpildīt šīs plaisas, kas Eiropā un globalizētajā pasaulē pastāv. Nu, un eh, atcerēs pilnīgi noteikti turpināsies, bet, nu jā, šeit ir zināms plaisas, zināms novirzes, kas rada mums bažas Tās rada bažas arī pasaulē, un tās mums arī šeit ir jāatmasko. Mūsu misija ir nākt klajā ar priekšlikumiem, par risinājumiem, par līdzekļiem, kā to darīt ilgtermiņā. Nākt klajā ar risinājumiem, kas varbūt ir zināmā mērā radikāli, bet šī vārda labākajā nozīmē. Tas nozīmē, ka šiem risinājumiem jābūt novatoriskiem, tāpat laikā realizējamiem, bet saglabājot šo daļu no sapņa, kas ir vajadzīgs, lai politiku turpinātu īstenot. Paldies! Paldies! Gobels kungam, Oda Šmits. Paldies priekšādātā. Paldies arī referentē. Mums ir tāds teiciens, kad nepieciešams uzmanīties no tā, ka, ka nākotne var pielavīties jums no aizmugurs. Reizēm esam tik, tik ļoti skatāmies pagātnē, ka nākotne tikmēr ir piezagusies nepamanīta. Nu, es pilnīgi piekrītu, ka mums nevajag visu atkārtot, kas ir bijis, bet es domāju, šajā gadījumā situācija ir mainījusies. Vēstur tā ir viena lieta, tā, protams, pastāv bet es domāju, ka nebūtu viedi nepieminēt to, kas, piemēram, šobrīd norisinās Ziemeļā Āfrikā un tuvajos austrumos. Jo jūs sakat nē, bet es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas koriģē situāciju, kas šobrīd pastāv Eiropā. Un domāju, ka mēs it visi uh, nu vismaz es, mēs visi esam ļoti sarūktināti par to, kāda reakcija bijusi no Eiropas puses uz šiem notikumiem. Un tas ir cieši sasaistīts ar to, ko lasām tekstā. Nē, es nedomāju, ka mums vajadzētu visu atkārtot un šeit atkal iekļaut, bet domāju, ka zināmām pārdomām būtu jānāk. Un es eh, gribētu cerēt, ka Beres kundze man šajā piekrīt. Kāpēc to saku? Nu, šeit ir sešas lapus ar komentāriem no mūsu puses. Viens no mūsu argumentiem ir, piemēram, kopēja imigrācijas politika. Tā tika pieminēta pirmā ziņojuma kontekstā, protams. Un jāsaka, šis jautājums ir tiešām mērā saistīts ar problēmām, ar ko sastopamies Eiropā šodien. Tika teikts, ka labāk vienkārši saņemt produktus un preces no Ziemeļāfrikas, nevis bēgļus. Nu, un tas savukārt nozīmē, ka mums jāmaina mūsu politika attiecībā uz tirzniecību, uh, attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku. Un mēs nevaram ignorēt šos faktus. Jo citādi jāsaka, nu, neko mēs savā darbā nebūsim uzlabojuši. Man tas bija jāpasaka, jo es tiešām nedomāju, ka mēs, dargie draugi, varam uh, jebkuras politikas dokumentu ietvaros neiekļaut apsvērums, atstā, neatspoguļot pašreizējo situāciju. Tas ir tas, ko no mums gaida pilsoņi. Nu, tā tad pārsīs komentāru. Domāju, ka mums vajadzētu vairāk piestrādāt pie Eiropas zonas krīzes jautājumu, sakot, ka tā nav eiro krīze, jo tām valstīm, kas ir ārpus eirozonas un kas vēlas tajā iestāties, tām skaidru un gaiši ir jāpaskaidro, ka tā nav valūtas krīze, tā nav eiro kā valūtas krīze. Jo tas vairākās valstīs, kā zināms, šāda krīze ir piedzīvot, bet tā nav eiro krīze. Pirmā daļa, tātad runājot par valstu parādiem un eirozonas krīzi, un tad šīm eiro obligācijām, šai saistībā mums bija ārkārtīgi interesantas debatas ar uh, komisiju. Un šie komentāri, ko esmu šeit uzrakstījis, tie ir uh, komisijas pārstāvkumi, dar neatceros šī pārstāvi vārdu gan, diemžēl. Berigana kungs tas bija. Un noslēgumā viņš izsakās ļoti piesardzīgi. Es domāju, to vajadzētu arī atspoguļot šai ziņojumā. Zinu, ka viedokļi ir atšķirīgi, un man, manā paša grupā viedokļi ir ārkārtīgi atšķirīgi. Nu, manā grupā gan vienmēr viedokļi atšķirs. Bet domāju, ka mums vajadzētu šo piesardzību arī atspoguļot. Mums kā politikas veidotājiem ir jāzina, ko mēs darām. Uh, Un to nevaram zināt, kamēr neesam pamatīgi pārdomājuši šo jautājumu. Tad šī Eiropas valsts kasa, jeb Eiropas kasa, kas tas tāds ir? Par ko tad tam būtu jā, jātop? Nu, tas ir viens milzīgs jautājums. Zinu priekšādātāji, ka jūs varēsiet paskaidrot trešo piezīmi šai otrajā sadaļā par Deutsche Burs un Eiromen, tātad šo apvienošanos. To jūs noteikti šo situāciju labi pazīstat. Un tad arī, kā jau minēju, imigrācijas politika. Un tad šis trešais eh, - jauna monetārā sistēma. Nu, mēs varam piekrist daudz kam, kas šeit teikts, bet jāsaka, tā ir ļoti plaša joma, tīpaši, ja mēs runājam par institucionālām reformām. Vai tas vispār ir realizējams, tas ir iespējams? Mēs taču nevaram atrisināt savus Eiropas šeit pat Eiropā, un tagad mēs gribam, lai pasauli atrisina visas savas problēmas. Vēlamies veidot jaunu ekonomiskās drošības padomi G20 ietvaros. Nu, man jāsaka, ir zinām skepsis attiecībā ar šiem jautājumiem, bet taču redzam, kā padomu darbojas šodien. Tālāk ceturtais punkts, ceturtā sadaļa Nu, īsumā jāsaka, mēs vēlamies vairāk Monti, MMM, vairāk Mario Monti ideju. Šķiet arī šokolādes nosaukums tās ir emunēm nenoliedzam. Mario Monti. Un Podimatas ziņojumā, jāsaka, ļoti daudz šo emburtu ir iekļauts. Piektais. Tālāk finanšu transakciju nodoklis. Mēs par to balsosim plenārsēdē Strasbūrā nākamnedēļ Podimatas ziņojuma kontekstā. Viņi tur ir labi pastrādājusi, nu faktiski neiespējama misija tā bija, bet jāsaka, rezultātu balsojumu mēs galīgi vēl nezinām. Nu, varbūt. Komentārs no zāles, runātājs saka, nezinu. Uh, Bet, nu, protams, ka šī balsojuma rezultāti būs jāatspoguļo ziņojumi. Un tāpēc jānogaida uh, šī balsojuma rezultāti. Sastais punkts. Nu, to atstāšu priekšādātājs ziņā. Klīnce kungam, domāju, šeit būs daudz, kas sakāms par šiem uh, līdzekļiem un fondiem un par to, kā tie tiek izmantot. Nu, es domāju, ka tie būtu jāizmanto tādā praktiskākā veidā koncentrētākā, reāli īstenojamākā veidā, tādējādi radot šo pievienoto vērtību, nu, infrastruktūra projektos un tam līdzīgi. Un šobrīd tas tā nav. Nu tā tad vispārīgi runājot, mēs savus komentārus un viedokļus pa punktiem esam iesūtījuši. Uh, Šobrīd mums pašreizējais rezultāts šķiet diezgan pieņemams, tā mums likās arī iepriekšēju reizi, bet mēs esam ļoti piesardzīgi attiecībā uz atsevišķiem punktiem šeit. Un kā jau teicu, mums ir vajadzīgs vēl tāds kopsavilkums, tāds pārdoms arī par to, kas šobrīd notiek pasaulē. Hontis, Hontis kungs. Sorry, uh, Robert, jā. Yeah. Robert, jūs gribējāt kaut ko teikt? Es tikai gribēju pavisam strauji atbildēt savam kolēģim Olem uz vienu no punktiem. Viņš šķiet man pareizi nesaprata. Nu, manu domu gājiem nesaprata. Šķiet, ka viņš mani vēro nemitīgi, kāpēc tā to gan nezinu. Ole, es esmu pilnīgi noteikti te viensprāts ar tevis, ka tas viss, kas šobrīd norisinās pasaulē vidusjūras reģionā, ir ārkārtīgi svarīgi un pilnīgi noteikti mums jānonāk pie svarīgām pamatīgām pārdomām šai saistībā. Tomēr gribētu izteikt tādu piesardzīgu piezīmi. Ja jūs vēlaties iekļaut šeit ziņojumā šāda veida pārdomas par aktuāliem noteikumiem pasaulē, tad jāsaka, mēs notikumu virzās priekš ļoti ātri un viņi mūs apsteidz ļoti strauji. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γιατί από δική μου δυσκολία. Paldies, priekšsēdētāji. Man jāatvainojas man ir diezgan liels grūtības un nevarēja tāpēc arī būt sēdes sākumā klāt un nedzirdēju īsti, ko referenti sacīja, bet tomēr referentei ir labi nodomi. Taču rezultāts, jeb šis starp rezultāts mūs neapmierina, lai gan varam tiešām apsveikt viņas centienus, bet priekšsēdētāja kungs vispirms vēlos izteikt divas, trīs domas Tie ir kolēģu viedokļi, De Jonga kunga viedoklis, Nīderlandes pārstāvs, viņš gan nevarēja būt šeit šodien, bet pavisam īsi viņš vēlējās, lai es nolasītu, jeb nodot šādu ziņoju, ziņu. Viņš vēlas pateikties par veikto darbu. Ir divas pamatdomas, vispārēji domas, ko viņš vēlas paust. Tas, ko, ar ko mums jānodarbojas Eiropā, būtu jābūt labākai un taisnīgākai sistāme, sistēmai ir jābūt saist, līdzsvarām starp politiku un citām jomām, un tāpat arī sociālai ietekmei, e, to nedrīkst atstāt novārtā. Priekšlikumi, tiem būtu jāsatur arī sociāla klauzula, kuras mērķis ir e, darba vietu radīšana, jeb vismaz šī iespēja Kolēģis saka arī, ka ņemot vērā padomas lēmumu, kas tika pieņemts martā, mums ir jānotur demokrātiskas diskusijas, mums ir nepieciešams, nepieciešami demokrātiski lēmumi, tā lai visi viedokļi varētu tikt izteikti, pārbaudīti. Tāpat arī jādod iespēja kādai dalībvalstī izstāties no eirozonas, ja tā vēlas. Tie ir jautājumi, par kuriem De Junga, vēlējās runāt, De Junga kungs vēlējās runāt vai vismaz minēt. Viņš nu, saka, ka svarīgi ņemt vērā arī pilsoņu viedokli. Tas ir tas, ko viņš minēja, bet nu mans personiskais viedoklis. Par šo noslēgumu ziņojumu projektu kopumā sakot, mēs jau minējām vismaz es, ja es tā sapratu pareizi, mēs jau sacījām, ka tas, kas starp ziņojumā tika minēts, protams, ir skaidrs, ka tie ir jautājumi, kuriem toreiz nevarējām pilnībā piekrist, bet ka tie punkti ir saglabāti un ir šajos jautājumos arī vēl nevaram pilnībā piekrist tagad līdz galam piemēram, krīzes iemesliem. Tomēr referente mēģina šo jautājumu aktualizēt. Viss, protams, ir rakstīts diezgan lakoniski, varbūt nepietiekami skaidri, un tomēr. Bet attiecībā uz ievadu, jeb sākotnējo daļu, tādu vispārējo ievadu, pilnībā nevaru piekrist, ka mums eirozonas krīze būtu jānošķir no eiro kā tāda. Mēs domājam, ka problēma ir arī ar eiro kā valūtu. Tas, kā viss ir strukturēts. Bieži vien neloģiski, nepareizi, un to mēs nevaram nošķirt no eirozonas krīzes šobrīd. Varbūt to vajadzētu paskaidrot. Tas ir netaisnīgi, tas ir neloģiski, tas ir neefektīvi. Tāpēc es domāju, ka mums vajag skaidru, vienotu budžetu, mehānismu, lai izsniegtu kredītus, kaut ko, kas būtu kā pēdējā institūcija, ko arī valsts varētu izmantot, ir kļuvis grūtāk valstīm, kurām ir cita valūta. Tas nozīmē, ka nav tikai eirozonas krīze, tā ir daudz plašāka. Manuprāt, ir problēmas ar eiro, un tas jau bija no paša sākuma, kopš eiro tika ieviests. Bet otrs komentārs saistībā ar valstu parādiem. Manuprāt, ir nepieciešams vispirms ņemt vērā šīs, parā, šīs krīzes kvalitatīvās iezīmes un visu, kas ir saistīts ar šiem parādiem. Sākšu ar savu valsti. Deficīts, kas ir mūsu valstī, mūsu ekonomikā. Nu, iemesls ir banku sektorā meklējams, dažādi pasākumi, kas tika veikti krīzes laikā, uzņēmumi, kas sabruka šajā laikā, kas saņēma naudu un virkne skandālu, kas notika mūsu valstī korupcijas skandāli, arī saistībā ar kādiem vācu uzņēmumiem un tam līdzīgi. Jā, varbūt būtu nepieciešami kādi citi grēmī, kas to visu kontrolētu. Kas tad ir un, un kas varētu noteikt, kas ir radījis šos valstu parādus? Eiropas Savienība vēl nav varējusi vai spējusi ierobežot visas spekulācijas, bet nu to es tagad atstāšu. Vēl kāds komentārs par otro jautājumu daļu. Jā, šīs eiro obligācijas, tas varētu būt labs variants, bet domāju, ka šīs jaunās institūcijas neatrisinās problēmu. Vai tā būtu ekonomikas ministrija vai vienalga, kā mēs to nosauktu, mēs problēmu šādi neatrisināsim. Tas ir drīzāk metafizisks tāds redzējums. Vienalga, vai tiek mainīta politiskā nostādne, vai tiek ieviests kaut kas pilnīgi jauns, varbūt tiek izveidot jauna ekonomikas ministrija vai tam līdzīga institūcija, nu bet ko tad mēs darīsim, kādu politiku mēs izmantosim? Bet es net, neturpināšu jūs apgrūtināt, kā jau tika sacīts, vienīgais, ko pasaules ekonomika varētu veikt, ir iejaukties ekonomiskajās un sociālajās katastrofās, lai novērstu pasliktināšanos. Piemēram, valūtas fonds un citas institūcijas. Jā, ir vēl citi komentāri, bet tos izteikšu varbūt vēlāk. Pavisam īsi vēl viens komentārs no manas puses. Es domāju, ka ja šī stratēģija Eiropas Savienībai 2020, konkurētspējas attīstība, budžeta harmonizācija, to varētu panākt ar budžeta harmonizāciju, nu, tad jāsaka, mēs maldāmies, tas tiešām nav iespējams, veicot šādus pasākums. Vai tiešām ir tā jārīkojas. Manuprāt, vajag citu virzienu, bet kādu virzienu vajag? Mēs tiešām esam radījuši tādu ekstremālu situāciju attiecībā uz budžeta saskaņošanu, harmonizāciju, bet mums nav iespējas budžetam pieaugt, un tas viss var tikai tā kā nokrist no debesīm. Tāpēc šis formulējums, manuprāt, ir, nav, ir nesavienojams un tas ir nepraktisks. Ir mēģinājums kaut ko skaistu pateikt, bet reāli tas nemaz nedarbojas. Es tagad beigšu priekšsēdētāja kungs. Varbūt vēl vēlāk man būs iespēja izteikties. Paldies! Paldies kolēģim Pietkani kundze. Thank you. Um, uh... Paldies! Pirmkārt, es gribētu pateikties referentei par paveikto darbu. Un Turpināšu to, ko mana grupa ir teikusi jau iepriekš. Nevajadzētu celt atkal galdā iepriekšējo ziņojumu. Ir pareizi, ka ir darba dalījums ar citām komitejām, kurās top normatīvie akti. Bet eh, tas nav tik viegli to īstenot praksē. Mēs zinām, ka ir nepieciešami ambiciozi un konkrēti priekšlikumi šajā posmā, bet uh, jautājums ir, kādi tie, kā tos atrast un kā par tiem vienoties. Mēs nevēlamies analizēt situācijas vēsturi, bet vēlamies domāt vairāk par tagadni un tālākiem soļiem. Un atvainojos tiem kolēģiem, kas domā savādāk. Vēl gribētu pieskarties dažiem no galvenajiem punktiem. Viens jautājums, kas mums būs jārisina, ir viedokļa atšķirības dažos jautājumos. Manuprāt, šīs te valsts parāda jautājums ir nopietnāk jāatspoguļo ziņojumā. Jautājums ir, kā mēs savienojam kopā šos te priekšnoteikumus ekonomiskai izaugsmai Mēs nevaram pieļaut to, ka visu laiku pieaug dalību valstu deficīts, budžeta deficīts un parāds. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga cita metode metode, kas būtiski samazina parādu līmeni valstīs un tanīpat laikā e, iedibina arī sociālo taisnīgumu un nodrošina investīcijas nākotnē, investīcijas izglītībā, e, novatoriskās stratēģijās un palīdz šo te jauno kapitālu radīt, jaunu uzņēmumu radīšanai. Es domāju, ka šie jautājumi ir ļoti konkrēti, skaidri un nežēlīgi jāatspoguļo. Tālāk, ja mēs runājam par līdzsvaru trūkumu pasaulē un pasaules pārvaldību, globālo pārvaldību, diemžēl es eh, nevaru piekrist šeit izteiktajiem viedokļiem par Deutsche Börse un Euronext saplūšanu. Es nedomāju, vai tā ir, ka tā ir milzīga problēma. Tas ir jautājums, kas atrodas tirgus eh, pārziņā. Uh, Es nezinu, vai kartupeļi kļūs lētāk, tad, ja būs daudz mazu tirdziņu pilsētā, jeb tad, ja būs viens liels centrāla tirgus. Nekāda atšķirība patērētājiem no tā nav. Tālāk. Ja runājam par jaunu monetāro sistēmu un globālās uzraudzības sistēmu, tad domāju, ka mums ir jāpadomā nopietnāk par to, kas ir jādara ar starptautisko valūtas fondu, kā tas jāreformē. tas nav kā sargsuns, kas uzrauga situāciju da dalību valstīs, bet drīzāk kā tāda jumta organizācija, kas eh, mm, iesaka to, kā mm, organizēt stabilitāti. Un es gribētu, lai mēs vairāk runātu šeit par finanšu organizācijām, starptautiskā valodas fondu, par resursiem, par reālās ekonomikas jautājumiem un citiem globālās pārvaldības jautājumiem. Par pasaules tirdzniecības organizāciju, par starptautisko darbu organizāciju vajadzētu vairāk runāt šajā ziņojumā. Tas ir mans personiskais viedoklis. Bet Es šaubos, vai G20 vajadzētu institucionalizēt. Manuprāt, tas drīzāk ir kā tāds klubiņš vai kā tāds sabiedroto uh, klubs, un diez vai mēs varētu viņus uh, pārliecināt par to, ka viņiem jākļūst par institūciju. Tālāk. Mēs uh, labprāt iesaistīsimies uh, un esam darījuši jau to, tas ir dodot savu ieguldījumu sadaļas attīstībā par iekšējo tirgu. Mazo video uzņēmumu finansējums būtu jāpiemina. Būtu jārunā par to, kā Eiropas resursi jānovirza nodarbinātības un izglītības stratēģiju īstenošanai. Manā grupā un citās grupās e, ir e, daudz runu par to, kā vajadzētu menedžēt šo kopīgo tirgu. Tālāk par ekonomiskās izaugsmas paktu. Eiropai ļoti svarīgi ir tas, kā Eiropas Savienības budžeta līdzekļi un dalībvalstu budžeta līdzekļi tiek izmantoti izaugsmas iniciatīvas īstenošanai. Un pēdējais. Jautājums, kur domas daļās politiskajās grupās, ir šis projekts par eiro obligācijām un projektu obligācijām. Šeit katrai grupai ir sava pozīcija. Es esmu par to, lai tiktu ieviests finanšu transakciju nodoklis. Paldies par uzmanību. You please. Kolēģi Jākonsārī. Jākonsārī, kundze. Kiitoksia puhun, puhun suomea, koska täällä on erinomainen. Jā, paldies. Vēlos vispirms pateikties tulkiem un tulcēm, jo man ir iespēja izteikties manā dzimtajā valodā. Seši punkti. Tāds ir sadalījums. Tas ir ļoti labi, ļoti konkrēti. Varbūt, ka vajadzētu vispirms pajautāt, kas tad ir mainījies pēc krīzes? Mainījies ir tas, Un tas tiek atspoguļots, ar, var, varētu tikt atspoguļots arī šajā dokumentā, proti politiskās struktūras ir ieguvušas nozīmību. Pirms dažiem gadiem šī situācija bija citāda. Un mēs tagad vēlamies, lai politika mums palīdzētu, lai tā būtu funkcio, funkcionējoša, bet ko tas konkrēti nozīmē? Mēs vēl īsti nezinām, ko nesīs nākotne attiecībā uz visiem komisijas priekšlikumiem, kur tā, kur tā, kurus tā inicijē, kuriem ir, par kuriem jārunā arī parlamentā. Jo valstu parlamenti noteikti izteiks arī savu nostāju, bet mēs nevaram vēl paredzēt, kādi priekšlikumi tiešām arī tiks īstenoti un pārvērst politiskos lēmumos. Tas ir tāds politiskais lakmus papīriņš, kas mums vēl ir jāizmanto. Priekšsēdētājs jau minēja, ka morāls jautājums šis ir līmenis, kur nekas nav noticis. Vadošās pozīcijas izmanto nepareizus impulsus, jeb ļauj sev vadīt patiesībā nekas nav mainījies, un arī morāle nav mainījusies, jo tagad visi darbojās tieši tāpat kā agrāk. Tāpēc pie jautājuma education strategy, jeb izglītības stratēģijas vēlos papildināt. Varbūt tieši šo morāls aspektu vajadzētu uzsvērt kaut kur tiek norādīts, ka ka var darboties un rīkoties brīvi, bet te kaut kur trūkst atsauce uz būnī, tā saucējiem būnī, bet izglītības stratēģija varbūt te varētu izmantot arī vācu terminoloģiju, vācu vārdu bildung, kas nozīmē arī šo morāls aspektu. Kā šo morāli pārvērst arī intelektuālā līmenī un kā to izmantot ekonomiski, tas šeit nav atrunāts. Varbūt tieši šo morāles aspektu būtu nepieciešams iestrādāta sadaļā Education Strategy, to vairāk uzsvērt un iekļaut šo aspektu, ko ietver vācu vārds bildung. Bet citādi sadalījums sešos punktos, jeb jautājumos, tas šķiet lielisks. Es domāju, ka tas ļauj dokumentu saglabāt īsu, lakonisku, jo citādi pazudīs svarīgākais, ko vēlamies uzsvērt. Paldies! Elisa. Obrigada. Eu quero também cumprimentar. Paldies. Arī es gribētu sveikt referenti, tāpat kā iepriekšēji runātāji to darīja. Man šķiet ir ļoti grūti vienā dokumentā savilkt kopā visu to, ko mēs teicām, eh, un iekļaut sešās lielās nodaļās. Mani priekšlikumi attiec uz to, ka dažus elementus šajos sešos jautājumu lokos vajadzētu izcelt. Es negribu nekādā gadījumā kritizēt Pervanš Veres. Es vēlētos tikai uzsvērt dažus no galvenajiem elementiem un ievies pāris jaunas. Es piekrītu dalījumu sešās daļās, sešās nodaļās. Manuprāt, Ja mēs paskatāmies uz to, kā katrs no šiem jautājumiem ir attīstīts, tad iespējams rodas secinājums, ka pirmā nodaļa būtu jātīsta plašāk, jo tieši pirmajā nodaļā ir runa par līdzsvaru trūkumu un nopietnēm problēmām, kas šobrīd ir Eiropā un Eirozonā. Otrais un trešais jautājums salīdzinājumā, protams, ir svarīgi, bet mēs zinām, ka otrajā un trešajā jautājumā progress būs lēnāks no šiem pirmajiem trim jautājumiem skaidri parādās, ka pirmais jautājums ir mazāk izvērsts un mazāk spēcīgi argumentēts. Jau rupējiem. Es domāju, ka pirmajā, pirmā daļa ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai, un tādēļ to vajag īpaši izvērst. Tajā ļoti skaidri vajadzētu pateikt, ka Eiropas Savienībai nav tādu pašu globālo līdzsvaru trūkumu problēmu kā otrajā sadaļā, nu kā piemēram Ķīna vai Eiropas vai ASV darbojas savādāk. Eiropas Savienība kā bloks iekšienē ir diezgan labi līdzsvarots. Mums ir labas attiecības ar ārējo pasauli, līdzsvarots attiecības. Tās problēmas, ar kurām mēs sastopamies šobrīd, ir, ka dažām valstīm ir nopietni parādi. Un tas ir tāpēc, ka mums ir bijušas iekšējās problēmas finanšu tirgu. Tātad eiro nepiedzīvo tādas pašas problēmas kā dolārs eh, vai ASV ekonomika. Mūsu problēmas ir iekšējā līdzsvara trūkums, kas padara eiro vieglāk ievainojumu runājot par ekonomiku konverģenci vai atvirzīšanos vienai no otras diverģenci, tad mums ir jārunā par mūsu pašu eiro valūtas stiprināšanu un reālās ekonomikas konverģenci. Nevis nominālo, bet reālo konverģenci. Tātad es domāju, ka mums ir nepieciešams pirmajā daļā kaut kādā veidā šo ideju minēt. Es domāju, ka tas šo pirmo daļu padarītu pamatotāku un spēcīgāku. Bez tām, es domāju, runājot par vidējo un ilgāko laiku posmu, vajadzētu radīt skaidru signālu. Ir svarīgi izlabot līdzsvaru trūkumus īstermiņā, taču mums ir jādomā par ilgspējīgu attīstību vidējā un garākā termiņā. Tikai tad, ja ekonomika pilda savus budžeta saistības tuvāko gadu laikā un ilgāk, tad tai pavaras ilgtermiņa perspektīva. Tikai tad šī ekonomika var tikt uzskatīta kā par atveseļot. Savādāk mūsu korekcijas mehānismi, mehānismi būs viss tikai īstermiņa un viņi mums neko nepalīdzēs. Īstermiņa mērķi ir jāsaskaņo ar vidējā un garākā termiņa mērķiem, tad, ja runājam par fiskālo stabilitāti. Domāju, ka fiskālā stabilitāte noteikti šajā ziņojumā būtu jāpiemina. Vēl kāds aspekts, kas, manuprāt, ir būtisks. Tā ir tēma, par ko šobrīd tiek spriests un debatēts. CCTB harmonizācija. Tātad tas ir uzņēmumu nodoklis, uh, uzņēmumu ienākumu nodoklis. Ja notiek nodokļu sacensības starp dažādām valstīm, tad eh, tas nav labvēlīgi. Šobrīd, kad mēs virzamies uz konverģenci, ir nepieciešams šī te konsolidētā nodokļu bāze, un mēs nevaram būt mazāk ambiciozi nekā šis te priekšlikums. Šobrīd notiek debats par konkurences pakotni. Uh, Un viena no jomām, eh, kas tiek ļoti bieži pieminēta, ir tieši šī konsolidētā nodokļu bāze. Vēl kāds jautājums? Es neesmu pārliecināta, vai to vajadzētu šajā ziņojumā pieminēt vai nē. Varbūt tas būtu, varētu tikt pieminēts pirmajā sadaļā, varbūt kaut kad vēlāk ziņojumā. Doma ir šāda. Es domāju, ka ir svarīgi izveidot finanšu uzraudzības struktūras. Tās joprojām ir embrionālā stāvoklī Eiropā. Ja mēs šeit pieminēsim tādu domu, ka mēs mēģinām stiprināt Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu Eiropas līmenī, tad mums šīm te uzraudzības iestādēm ir jādod lielāks pilnvars krīžu, krīzes pārvēršanā. Te runa ir par dažādām finanšu iestādēm Eiropā, un to vajadzētu pieminēt pirmajā daļā, manuprāt. Tālāk par otro nodaļu vēlētos paturpināt Ola Šmita teikto. Manuprāt, šeit kaut kas pietrūkst otrajā daļā. Domāju, ir jāpiemina mūsu attiecības ar dažādiem pasaules aktieriem. Te it kā tas ir kaut kāda norāda uz to, uh, mums vajadzētu runāt par Eiropas Savienības imigrācijas politiku, kas jāsaista ar attīstības politiku. Jo vienīgie cilvēki, kas vēlas emigrēt no savas valsts, ir tie, kuriem nav cilvēku cienīgi dzīves apstākļi. Tā tad mums ir jāuzlabo darbība attīstības politikas jomā un jākoordinē tā, jāsasaista ar mūsu ārpolitiku un imigrācijas politiku. Tādējādi mēs nedaudz mazināsim to līdzsvaru trūkumu, kas pastāv pasaulē. Tālāk par trešo nodaļu. Jauna starptautiskā monetārā sistēma, manuprāt, ir labs nosaukums šai nodaļai. Es izlasīju Mm, ka šī nodaļa sauc uz jauna monetārā sistēma, bet tas varbūt ir maldinoši. Vajadzētu runāt jau nosaukumā par starptautisku monetāro sistēmu, jo tad ir skaidrs, ka tā neattieksies tikai uz Eiropu vienu. Uh, e, par nodokļu paradīzēm runājot, tās tiek minētas gan runāt par G20, gan arī citur, bet šeit šķiet šajā ziņojumā neparādās pieminējums. Nikolā Sarkozī šo jautājumu Francijas prezidentūras laikā īpaši izcēla. Es domāju, ka tas nav zaudējis aktualitāti un to vajadzētu uzsvērt arī šeit. Bez tam spēcīgāk vajadzētu uzstāt, ka ir nepieciešama starptautiskā regulējošā konverģence finanšu tirgu. Šobrīd eh, šie jautājumi tiek risināti transatlantiskajā dialogā. Taču es domāju, ka ir jāuzsver šis aspekts jebkuru jaunu monetāro sistēmu veidojot. Nav jau jautājums tikai par esošo sistēmu un iestāžu reformēšanu. Jautājums ir arī par regulējošās vai normatīvās prakses harmonizēšanu. Ceturtajā nodaļā vienīgais, ko gribētu pieminēt, ir tas, ka šeit jāuzsver ka Eiropā ir nepieciešama rūpniecības politika un ļoti skaidra ārējās enerģētikas darba kārtība. Tālākos komentārus es iesniegšu rakstiski, nekavēšu jūs laiku šeit. Kopumā lielā mērā es piekrītu tam, kas šeit ir rakstīts. Mani komentāri vienkārši vērsti uz to, lai uzlabotu šo dokumentu. Paldies! Jā, Paldies! Pirms dod vārdu atkal par venš, vēlos izteikt pats pāris komentārus. Vispirms par venš un pārējiem. Referenti pieturēsies pie tā, ko koordinātori ieteica. Tas ir seši jautājumu loks. Tam būtu jābūt kā bāzai, kā pamatam ziņojuma struktūrā. Uh, Un tāpēc man jāsacina un ar pateicību jāsacina, ka tiešām referenti ir pieturējusies pie šīs struktūras, un tur nu neko šobrīd nevaram daudz iebilst. Diskusijas, kas mums notika ar valstu parlamentu pārstāvjiem, tur parādījās, ka visi vēlētos īsu ziņojumu ar precīziem formulējiem, skaidriem formulējumiem un kopsavilkumu, kurā apkopoti priekšlikumi, kādus mēs izsakām. Un tas arī šeit ir paredzēts, vismaz secinājumos tā tam jābūt. Nu, kas tad ir šie conclusions, jeb secinājumi? Tas ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 un tā tālāk. Tos esam eh, darījuši zinām arī valstu parlamentiem. Pirms pievēršos atsevišķiem punktiem, vēl attiecībā uz Ziemeļāfrikas reģionu. Runa nav tikai par cilvēku traģēdiju, kas tur tiek piedzīvota, ar to jau pietiek. Un imigrācijas politika. Protams, šis jautājums ir svarīgs un problēma tikai pastiprinās, bet Eiropa patreiz šajā krīzē parāda, ka tā nav darboties spējīga. ANO un ASV parādījušas, ka viņas var rīkoties, mēs jau tikai runājam. Tas ir tipiski Eiropai visās krīzēs, vai tā būtu finanšu krīze, pārtiks krīze vai Ziemeļa Āfrikas krīze. Mēs tikai runājam, tāpēc tas mums ir svarīgs jautājums un tas simboliski parāda, kur ir mums trūkumi. Un tas ir tas, ko mums vajadzētu labot, analizēt. Mums ir jāaicina, lai Eiropa kā Eiropa būtu rīcības spējīga. Un tas ir izteikums, kas parādījies arī starp ziņojumā. Eiropai jārunā vienotā balsī. Un ātri jāpieņem lēmumi. Un tie ir jāpārstāv vienam pārstāvim. Kaut kur. Tas ir kā tāds piemērs, ko vēlos minēt attiecībā uz to, kas mums Eiropā būtu jāmaina. Pirmais romiešu viens, tātad ievads. Es nevaru piekrist Nikolaus, manuprāt, eirozonas krīze tiešām nav tikai valūtas, jeb eiro krīze, tā ir valsts parāda krīze, un tas nozīmē arī konkurētspējas trūkumu. Šis fakts ir pieminēts, uh, publiskie parādi un privātie parādi tie nav pieminēti, bet tos vajadzētu iekļaut. Otrais punkts. Jautājums. Jā, mēs neesam likum, pie, e, likumdevēja institūcija, un viss, kas notiek ekon komitejā, mums nav par to jārunā otrais. Mums ir jāskatās vairāk ilgtermiņā, vidējā termiņā uz šiem jautājumiem, un tāpēc uh, pilnībā saprotu, ka šeit varētu būt runa par Eiropas kasi vidējā termiņā vai ilgtermiņā. Man tikai gribētu zināt, ko ar to mēs saprotam. Mēs jau tā kā secinājām, ka vienota valūtas politika nozīmētu arī stingrāku fiskālās un budžeta politikas integrāciju. Un tāpēc Eiropas kase varētu būt kāds risinājums, bet to vajadzētu precizēt. Otrais un trešais punkts. Tīri formāli. Otrajā punktā mēs runājam par eh, nelīdzsvarotību un globālā pārvaldība. G20 jautājums, kas patreiz ir iekļauts trešajā punktā, to patiesībā vajadzētu pārvirzīt uz otro punktu. Un IMF Eh, starptautisko valūtas fondu. To arī, to vajadzētu minēt trešajā. Attiecībā uz šīm apvienošanās sarunām tas vēl nav noticis, tas nav apstiprināts šobrīd. Uzraudzības eh, institūcijas to vēl nav apstiprinājušas, bet eh, Deutsche Börse un Euronext apvienošanās. Tas nav atsevišķs gadījums patreiz notiek tāpat arī citas sarunas starp Singapūru un Austrāliju un citi gadījumi. Uh, mēs redzam, ka biržas mēģina apvienoties tādējādi nostiprinot savu pozīciju. Kāpēc? Jo citādi viņi zaudē lielu tirgus daļu. Patreiz jau pastāv ārpus tradicionālajām biržām uh, li, liela joma, un šis Deutsche Börse joma ir mazāka šobrīd, kā bija agrāk, Un tas ir iemes, galvenais iemesls šīm apvienošanās sarunām. Es personīgi uzskatu, ka patiesībā, ja šī apvienošanās notiks, tā būs iespēja. Tā būs iespēja mūsu kontinentā un iespējams, ka pat ja tas būs reverse take, mums būs iespēja Eiropā Eironext un arī Frankfurtas tā kā apvienot. Tas ir tas, ko mēs jau kādreiz ieteicām, un manuprāt, tam būtu liela priekšrocība. Trešais punkts. Neņemot vērā formālās izmaiņas, neesmu īsti pārliecināts, vai mēs runājam par UN e, apvienoto nāciju ekonomikas drošību. Tas, šie jautājumi vēl nav īsti izlēmti. Uh, šī pārstāvniecība tiek tā kā ieteikta, bet šo kombināciju G20 un apvienotās nācijas es neuzskatītu kā tādu obligātu. Drīzāk vajadzētu G20 attīstīt par tādu grēmiju, jeb institūciju, kas nodrošina diskusijas iespējas. Un lēmumiem būtu jābūt saistošiem. Patreiz daudz kas tiek pateikts, kas būtu jādara. Eiropas Savienībai, Amerikai vai Ķīnai un citām lielvalstīm, bet tiem būtu jābūt saistošiem lēmumiem. Tas ir tas, ko es vēlētos šajā, no šīs institūcijas. Ceturtais punkts. MMM Mario Monci, kā jau tika seit, nu, te man nav ko sacīt par izglītības stratēģiju. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, kas jārisina. Audzināšana, jeb izglītība, ar vien ir bijusi dalību valstu kompetencē. Un mums ir jāraugās, kā mēs šajā ziņā, kā Eiropa, varam dot kādus impulsus, kas nebūtu pretrunā ar dalību valstu esošo kompetenci. Un doma iekļaut šo ētikas kodu, tādu morāles saturu pielikt visam, kā jau kolēģi minēja to iepriekš, tas man šķiet ļoti labi, un es to atbalstītu. Piektais, sestais punkts. Man šķiet, pat ja sākotnēji tā nedarījām, pieci Beyond European Economic Governance, tie ir tādi ilgtermiņa eh, risinājumi, to vajadzētu pašā beigās likt, tas nozīmē sesto vajadzētu pirms tam un piekto likt kā sesto. Tas būtu tā loģiskāk skatoties uz nākotni, šos aspektus minēt kā pēdējos. Bet sestais punkts. Vēlos teikt sekojošo ir vairākas norādes, ņemot vērā, kā krīze ir attīstīsies dažādās dalību valstīs, ka struktūras un kohēzijas fonds nav izmantots, kā to būtu varējuši izmantot. Tas nozīmē, ka viņi nav mērķtiecīgi izmantoti. Manuprāt, viņi vienkārši ir nepilnīgi izmantoti, nav izmantoti, lai uzlabotu valstu infrastruktūru un līdz ar to arī vispārējo situāciju. Un tas ir aspekts, uz ko būtu jānorāda, proti sakot, ka būtu jābūt striktākai pāraudzībai tieši šinī jomā, un to vajadzētu turpmāk ņemt vērā. Tik daudz no manis, bet es domāju, ka šis sarežģītais darbs, kādu vajadzēja ieguldīt sasādot šo ziņojumu, tas tomēr ir daudz labāks nekā bija un manāms lielas atšķirības. Protams, kolēģis varbūt būs vīlies, un tāpat arī De Jonga kungs šeit neatradīs savus viedokļus un savus komentārus, bet tomēr, manuprāt, var izteikt atzinumu, ka viņš, atzinību, ka viņš piedalās, ka viņš izsaka savu viedokli un ka viņš arī sniedz savu ieguldījumu pretēji citiem kolēģiem, kas to dara tikai formāli. Žanpaul, lūdzu, jā, paldies priekšsēdētājs nebija domājis uzstāties. Mm, diemžēl e, normatīvais darbs man neļauj piedalīties krīzes komitejas darbā, un es rētu, kad šeit esmu ieradies mm, taču piedalījos tieši diezgan nopietnā normatīvajā darbā pie finanšu dokumentiem. Uh, Šī komiteja nav normatīva. Es piekrītu tam. Taču, ja šī komiteja neizstrādā likumdošanas aktus, tas nekas, tai tomēr ir uzdevums izvērtēt situāciju un sniegt priekšlikumus. Un man šķiet, ka būtu ļoti svarīgi izvērtēt to, kā tagad tiek īstenot normatīvie akti, kas ir spēkā, vai kā tie tieks izmantot nākotnē. Šeit par uzraudzību, es domāju, Līzi jau atgādināja, ka ir jāstiprina finanšu uzraudzības aspekts šajā ziņojumā. Šobrīd uzraudzība jau pastāv, ir galvenie principi, ir noteikumi izstrādāti. Mani satrauc tas, ka uh, kāds ir veids šo, liku, šo noteikumu praktiskā īstenošanā. Ir cilvēki, kuriem nav ne morālās, ne arī e, politiskās e, tiesības e, š, šo te uzraudzību veikt tādā veidā, kā parlaments vēlas un kā viņš to ir noteicis savos dokumentos. Un tā ir īsta problēma. Tā ir valstu valdību problēma. Es zinu, kā uh, notiek eh, dažādu uzraudzības iestāžu valžu vēlēšanas, piemēram, kā tiek iecelt valdes locekļi. Tas ir vienkārši neiespējami, necaurskatām. Tie, kas neuzvarēja sarunās starp parlamentu un padomu, eh, parlamentam savulaik bija lielisks referents, tas nebija es, tas bija kāds cits. Eh, parlaments uzstāja, ka ir nepieciešama patiesa uzraudzība. Bet šobrīd tie cilvēki, kas nav ieinteresēti pārmaiņās, veido koalīciju un neļauj parlamentam piedalīties šajā uzraudzības darbā. Bet spēle nav beigusies. Eiropas parlamentam joprojām ir pilnvaras vai ir vāra piedalīties šajā uzraudzības sistēmas veidošanā. Es domāju, ka ir nepieciešams tiekoties ar komisiju parādīt vēlreiz, ka spēkā esošie normatīvie akti ir jāievēro, jo tikai tas mums palīdzēs pievest pie risinājuma. Varbūt tas neatrisinās visas problēmas, bet tas ir vismaz risinājums sākums. Un es domāju, krīzes komitejas uzdevums ir šīs perspektīvas iezīmēt un radīt arī cerības. Par, par pārējais esmu viensprāts piekrīt arī tam, ka ziņām jābūt skaidram, viegli lasāmam, lai mūsu pilsoņi varētu to lasīt, lai mēs varētu izmantot šo dokumentu, rādot, ka lūk, šeit ir plāns, ko Eiropa jums piedāvā. Es domāju, ka tieši šajā eiroskepsis uzplaukuma brīdī Mūsu parlamentam ir jāparāda, ka tas spēj identificēt veselu virkni vadlīniju, kas viež pilsoņos cerības par to, ka nākotnē viss būs labāk. Paldies, Žanpol. Varbūt par vanš, ja tu iekļautu šo domu, ko Žanpols minēja, nu, tu jau kaut kur to minēji, varbūt tev vajadzētu padomāt par to, ka parlaments nav īsti apmierināts ar to, kā padome patreiz tā kā iet visam pa priekšu un svarīgos lēmumos, arī kas attiecās uz pilsoņiem un arī tādos nozīmīgos, dārgos lēmumos, piemēram, kāds glābšanas fonds, ka parlaments tā kā tiek nostums malā. Tas īsti nav pareizi. Tas ir tas, ko vajadzētu arī noteikti pieminēt. Un vēl kāda lieta par šo ziņojumu. Es jau minēju, kā 15 dalību valsts sniedza atbildes uz jautājumiem. Mēs par to runāsim, diskutēsim. Nav nekāds brīnums, ka valstu parlamentu pārstāvi ir diezgan atturīgi attiecībā uz mūsu priekšlikumiem, attiecībā uz stiprāku Eiropas ietekmi viņi ir diezgan atturīgi. Man šķiet, varbūt tāpēc, ka viņi nav īsti saskārušies ar šo jautājumu, bet no otras puses varbūt, ka viņi baidās zaudēt ietekmi. Nu, lai vai kā, būs nepieciešams nozīmīgs darbs, lai viņus informētu, pārliecinātu, to nevarēs izdarīt tūlītās, bet tāpēc ir svarīgi tomēr šo aspektu iekļaut. Un vēl kāda lieta. Uh, Ziņojumam vajadzētu būt īsam, lakoniskam, kā jau Žan Pols minēja, un prevenš, manuprāt, to visu dara ļoti lieliski, bet rezultātā, kad būsim nobalsojuši, lai dokumentētu visu darbu, kas šeit tika veikts, mēs daudz ziņojumus sastrā, sastādījām, uzklausījām, mums bija dažādas tikšanās, mēs gribam visu tomēr uh, apkopot vienā sējumā. Tas būs kā tāda grāmata, kā arī franču kolēģi mums jau reiz pasniedz ar tik un tik lapusēm. Arī to mēs vēlētos izdarīt tagad, proti dokumentējot visu, kas ir noticis saistībā ar šo jautājumu, tad, kad tas būs gatavs. Nu, vienalga, vai tas būs vasarā vai pēc vasaras, bet gribam visus visas piezīme dokumentus un citus protokols iekļaut. Bet tagad vārds atkal prevenšu. Jā. Paldies. Nu, ja jūs man dosiet mazliet laika, tad es varēšu atbildēt gan vieniem, gan otriem. Jo, jāsaka, mums nebieži šajā komitejā gadās tā, ka ir gana laika, lai šādā veidā apmainītos ar viedokli, atbildētu uz jautājumiem. Un, nu, Tāpēc labprāt atbildētu precīzi gan vieniem, gan otriem, pat tiem, kas varbūt ir devušies prom jau no telpas, bet gan jau viņiem šeit ir viņu palīgi, kas palīdz nosargāt viņu pozīcijas. Esmu piezīmējusi sev, ka jūsu priekšādātāju priekšlikumi, nu, piemēram, par šo 5 un 6 punktu mainīšanu vietā, eh, man liekas ļoti labi, uh, Un nu, paldies par šo ideju, jāsaka, šeit protestu šeit nebūs, bet izņemot jūs priekšlikums, cita veida protestu pret struktūru kā tāda iebildumu nebija. Tātad jūsu ierosinājums manīt 5 un 6 ar vietām, tas man liekas pieņemami. Tātad reorganizēt nu, otro, trešo punktu, mazliet arī man tas liekas ļoti pieņemami, vismaz šajā izklāsta projektu posmā. Un tāpēc apsolu, ka pastrādāšu pie šī jautājuma, centīšos nonākt pie skaidrākas struktūras. Un te uzreiz pieminēšu punktu, ko minēja Ola Šmits. Zināmā mērā viņš jau runā par tādu ievadu un par sesto punktu eh, šam, šim projektam. Piekrīt tam, ko viņš teica. Jā, mēs Pat tad, kad runājam par finanšu krīzi un ekonomikas un sociālo krīzi, mēs nevaram pilnībā noklusēt, pilnībā nemaz nerunāt par pašreizējo situāciju. Jo mēs, Eiropieši, kā kaimiņi, pilnīgi noteikti sajūtam tūlītāju ietekmi no šiem notikumiem. Un šajā saistībā gribu teikt divas, trīs lietas, kas saistītas eh, ar šo ziņojumu. Nu, redzēšu jūs pēc ķermeņa valodas, vai jūs man pierītat vai nē. Tas, kas šobrīd nu, norisinās Ziemeļa Āfrikā, m, mm, jāsaka, ka mēs nekad neesam par zemu vērtējuši to, eh, cik ļoti vērtīgi ir demokrāti, demokrāti cik vērtīgi ir centieni, pateicoties izglītībai, uz progresu un vienlīdzību. Es domāju, ka tā ir tā pirmā spēcīgā vēsts, ko mēs varētu šeit arī iekļaut. Otrā spēcīgā vēsts, un ko mums arī palīdz skaidrot vēsture, un te jūs runājat par šo vēstu nākotnes piezakšanos no aizmugurs, mani ļoti pārsteidz, kad šis banālie režīms krita, jo es redzēju zināmas paralēles ar to, kas notika Ungārijas gadījumā, kad Ungārijā mainījās režīmi. Un toreiz, atceros, es biju atbildīga par, par Nacionālās asamblējas eh, atsevišķiem jautājumiem, jau strādāju pie Eiropas jautājumiem, un toreiz man bija jā, jāorganizē seminārs, kas saucās atvērtība uz rietumiem risks. Nu, un tagad, kad skatāmies uz Ungārijas situāciju šobrīd, tad varam, eh, nu, varbūt mums vajadzētu padomāt par to, kā tad bija, kāda bija šī riskantā iespēja. Un līdz ar to man atkal no jauna jā, jāuzņems atbildība priekšsēdētāji. Tas mums visiem uzliek atbildību. Mums jāskatās uz pašreizējiem notikumiem atvērti. Jā, nekad nekas tāds nav noticis, bet eh, tā gluži nav. Un tātad mēs nevaram runāt šeit tikai un vienīgi par finansiālu palīdzību un šo likviditāti un, un bankas tūlītēji jau ir gatavas jau uzreiz vērsties pie šīm, uz šīm valstīm, lai iegūtu tirgus daļas, bet tam nedrīkst nenākt līdzi nu, pasākumu jomā, ko pieminēja Jakonsārī, ko izglītības jomā, piemēram. Mums ir jāpalīdz viņiem veidot tiesisku valsts, liederīga sadarbība lai izvairītos, piemēram, no korupcijas eh, valsts iestādēs. Un šajā pārejas posmā eh, mums viņiem jāpalīdz. Nedrīkst, nedrīkstam aizmirst uzreiz šo modernas valsts ideju. Tur jābūt policijai, tiesu iestādēm, nodokļu administrācijai. Un tam jāspēj darboties šādā tiesiskā valstī. Nu, tātad tā būtu šī otrā vēsts. Nu, un trešais Kā jūs pieminējāt, tieši tā kā Kopenhāgenes konferencē, nu, es, protams, esmu francūziet, un es vienmēr varu teikt, ka Aštons kundze bija neatbilstīga šai vietā. Bet pamat jautājumi šai saistībā ir tas, ka tie ir mūsu kaimiņi, tā ir mūsu vēsturiskā atbildība, un Lisabonas līgums mums ir pilnībā devis visus ieročus rokās, lai mēs rīkotos, lai mēs darītu kaut ko. Mēs neesam nespēcīgi. Un eh, nevaram pieļaut to, ka tikai ASV, piemēram, rīkojas. Nu tā tā la lakoniski kopsavilkumā varētu teikt šīs, šīs domas. Nu, protams, ir jā, vajadzīgs skaidrs, saprotams, lakonisks ziņojums, nenoliedzami. Piefiksēja ir viss, ko teica Bastas skundze, bet man te jāatzīmē, ka nevar viņai tomēr piekrist. Tekstā, kas ir jūs priekšā šodien, tomēr eh, rezultējas sekretariāta darbs, jau pamatojoties uz darbu, ko mēs īstenojām politiskajās grupās. Un tas ir šis mūsu pašreizējais etaps, tik tālu esam nonākuši, tie jau ir rezultāti. Un pie tiem mēs strādājām, un ļoti labi pastrādājām. Un tāpēc es gribētu to teikt pavisam nopietni. Šis darbs, nu, bieži vien komunikācijai vajadzīgs visu atkārtot, šis darbs ir rezultāts ko veids eh, kops, tas ir kopsavilkums, ko sekretariāts veids pamatoties uz politiskās grupās veikto darbu. Nu, protams, ka tev nav kaut kas pilnīgi viss, protams. Bet, jo mēs vēlējāmies īsu kopsavilkumu, tāpēc bija zināmā mērā jāizdara kaut kāda atlase. Un, lūk, tieši pamatoties uz šī kopsavilkuma, kopsavilkuma mēs arī īstenojam tālākas diskusijas. Mēs nevaram pārstātīt visu vēsturi. Uh, ja vēlamies skaidru un gaišu politisku vēstījumu no Eiropas puses. Un tāpēc uzreiz arī gribēju teikt vienu lietu. Un tas attiecas e, uz vienu lietu, ar ko man ir liels problēmas no tautas partijas darba puses. Tas šeit ir piektā lapuse, pirmajā dokumentā, ko viņi man iedeva. Un te ir problemātisks jautājums. Viņi runā, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pievērsties savām galvenajām darbībām, uh, piemēram, pakalpojumu jomā, un te es nevaru piekrist viņiem. To es varu skaidri un gaiši arī pateikt. Nu, es saprotu, ka tas tā ir uzrakstīts, bet jāsaka, tas nav tāds jautājums, kas ir ticis pietiekami apspriests, jo es uzskatu, ka e, pakalpojumi, kas rada pievienoto vērtību, lielākoties ir eh, finanšu sektors un domāju, ka bet nevaram tā vienīgi teikt, jo tāpēc, ka krīzē tomēr arī vēl daudz citi aspekti. Mums ir vajadzīga gan rūpniecība, mums ir eh, vajadzīga arī lauksaimniecība. Nevar pievērsties tikai pakalpojumu jomām. Mums ir vajadzīga pārtiks piegādes drošība, ir jābūt produktu nekaitīgumam, milk, ir jābūt nodarbinātībai un, un, nu, protams, eh, visādām citām lietām. Un tāpēc šim priekšlikumam piekrist nevar. Domāju, ka vēl, protams, būs diskusijas ar tautas partiju, un es domāju, ka mēs, mums izdosies nonākt pie vienošanās. Tālāk eh, jūs runājat par šo dinamiku starp likumdošanas darbu, ko veids komitejas, un tā, lai mūsu darbs ar to nepārklājas, tur es varu pilnīgi piekrist. Olašmits, jums jau atbildēju par vairākām lietām, turklāt paldies, ka pieminējāt šos jautājumus. Tā brīdī, kad jūs runājat par imigrāciju, ideālā pasaulē, protams, mēs teiktu, jā, mums vajadzētu atvērt tirgu precēm un nevis migrantiem. Nu, tas jau, protams, ir ļoti labi, bet jautājums nebūtu nav tik vienkāršs. Un tas tāpēc, ka mums, zināmā mērā, ir arī demografisks deficīts. Mums ir vajadzīgi, nu, zināmā mērā, ir vajadzīgi eh, šie migranti. Dzirdējām, eh, es esmu dzirdējis kādu runu, ko vienmēr bieži arī atceros, respektīvi, ka mums ir Mums ir vajadzīgi šādi, šāds darba spēks no Āfrikas, un tas būs vajadzīgs arī rīt. Kas šobrīd eh, notiek Āfrikā, tas situācija mainīs. Ja viņiem šajā valstī izdosies īstenot savu ekonomisko modeli, nu tad redzēsim, kas notiks. Spānija un Portugālē imigranti dosies atpakaļ uz savām izcelsmes valstīm. Un mums nāsies, nāksies īstenot pavisam citu ofensīvu politiku, lai viņus paturētu Eiropā. Un te mums būs jādomā par atkal līdztiesību migrantu vidū, to migrantu vidū, kas jau atrodas mūsu teritorijā. Nu, tātad šis jautājums nav tik vienkārši. Es ceru, ka mums izdosies nonākt pie vienošanās, bet, ja runājam par eh, migrantiem un viņu integrāciju mūsu teritorijā, tad jāatcerās tomēr, ka jābūt pilnīgai vienlīdzībai attiecībā uz tiesību īstenošanu. Un tas ir ārkārtīgi nozīmīgs punkts. Nu, tālāk par šo Eiropas kasi. Nu, par to jau ticis daudz runāts. Nu, tas jā, tas ir līdzsvara jautājums. No nu, vienas puses parādīt spēku, nu, federālā Eiropas līmenī, nu, tas ir ekonomiskās politiskās gribas izpausme. Valsts izdevuma izvērtēšana, ko veikts ECB, makroekonomiskajā kontekstā. Te ir pilnīgi noteikti jābūt kaut kādai struktūrai, kas palīdzētu stiprināt Eiropas komisiju un dotu tai papildus pilnvars. Huntis kungs, to, ko jūs teicāt par sociālo aspektu, jā, tam es varu piekrist, un to pilnīgi noteikti arī atspoguļošu šeit ziņojumā no jauna. Un gribēju jums paskaidrot vēl vienu aspektu tajā brīdī, uh, kad jūs pēc Šmita kunga priekšlikumiem teicāt, uh, lūk, ka mēs esam nonākuši eirozonas krīzē un nevis eiro krīzē. Man liekas, ka jau no paša sākuma tika teikts, ka uh, eiro jau neviens neapstrīd, neviens nevērš pret eiro, ne Francijā, ne kaut kur citur. Nē, nē, nē, nu vienmēr, protams, kāds individs atradīsies, bet kopumā nē, mēs visi esam viens prātis, ka, ņemot vērā visu šo globalizāciju, mums ir vajadzīga šī eiro valota, tā mums palīdz. Mēs esam piedzīvojuši, cik ļoti daudz politiski atbildīgie ir spējuši um, mobilizēties, lai eiro glābtu. Tas varbūt zināmā mērā ir pretrunā, pretrunā ar to, kas notika iepriekš Nu, kāda ir bijusi viņa iepriekšējā pozīcija, nu, piemēram, Angels Merkels gadījumā un trešē gadījumā. Viņa teica, bet tajā brīdī, kad jāmobilizēs, lai, jāmobilizēs, lai glābtu eiro, visi ir gatavi to darīt. Bet ar saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienību, Māsektas līgumu, jāsaka, šis posms ir jau pagājis, un šie desmit gadi ir pagājuši kopš ir nu jau 12 gadi kopš eiro ir stājies, ir stājies spēkā, ir ticis ieviests, un tagad šī krīze, ka, kam esam izgājuši cauri, mums uzliek pienākumu pārliecināties, ka tiek izlīdzināt šīs starpības eirozonā, jo mums jāsaka, ka sekas ir ļoti nopietnas, tās kļūst arvien nopietnākas, daudz svarīgākas nekā šīs līdzsvar trūkums ārpus eirozonas. Un tāpēc, lūk, atkal nonākam pie jautājuma, par ko debatējam ļoti bieži Un 14. martā to darīsim atkal, ir atkal no jauna jāpārveido šis līdzsvars tautsēmniecībā. Nu, protams, mēs varam šeit spēlēties ar vārdiem. Mēs jau kopējos saukli vienalga neap, neap, neapstrīdam. Nu, nu tālāk, vai uh, Te, nākamajā jautājumā piekrītu atkal Huntis kungam, ja tas mēs runājam par G20. Nu, paskatīsimies, kas notiek padomē šobrīd, kad tiek runāts par konkurētu spēju. Ir arī, protams, daudz citas jomas, bet gribētu, lai mēs savā starpā nonāktu vismaz pie vienprātības, ka ir struktūra, kas Eiropā ir vajadzīga, un tāda struktūra tieši izglītības struktūra, un šeit ir jābūt. Tā ir tā pati pamatstruktūra. Un, ja vēlamies to panākt, tad jānosaka skaidri mērķi. Paldies arī pietikainens kundzei par pausto atbalstu un pilnīgi noteikti piekrītu. Viņš šeit vairs nav, bet eh, piekrītu tam, ka ir eh, jānošķir šai jautājumi par valstu parādiem un par izaugsmi. Tie ir tā divi atsevišķi pīlāri. Par biržām runājot. Un to minēja priekšsēdētāja kungs. Nē, nu jā, ir šī Deutsche Burs, jā, darbojas šai tirgu un viss notiek uz tirgus pamatiem, bet mums likumdevējiem ir jāskatās, kāda šādām darbībām ir sekas, kādu attīstību šādi notikumi rada tālāk. Varbūt jūs priekšādā kungs varat man eh, sniegt papildus informāciju, jo es gribētu saņa, radīt tādu skaidru priekšstatu, gūt skaidru priekšstatu par to, uh, Eh, ko tad vēlas šī Deutsche Burs? Kas, kam pieder šis kapitāls? Ekon komitejā, kad eh, runājam par Svinbērnas kundzes ziņojumu, es jau iesniedzu vienu grozījumu, kurā teicu, ka kapitāla tirgus direktīvas uh, mērķi nav tik viennozīmīgi, tā tad ir jās, jāspēj tie mainīt. Bet es piekrītu jums eh, par to, ka jā, ir šie, ir šie eh, tumšie fondi, tirgus nav pārskatāms, un likumdejējiem līdz ar to ir jāie, jāiejaucas, lai tirgus darbības kļūtu pārskatāmāks, caurskatāmāks un reizēm šīs biržas krīt par upuru šādiem tumšajiem fondiem. Un reizēm eh, Lielā mērā šādas biržas rada papildus darbības lauku finanšu tirgu nevis kaut kādām Eiropas biržām, bet gan lieliem starptautiskajām bankām, kas nebūtu nav Eiropas bankas. Mēs bijām taču kopā arī ASV, vai ne tā? Un mēs runājām arī par šiem kompensācijas jautājumiem, jo investīcija, Amerikas investīciju bankas mērķis ir izveidot vienu šādu uh, institūciju Ņujorkā. Un tad es gribētu vaicāt, vai tādā gadījumā šie pašreizēji notikumi, ko īsteno Dorča Burs, vai tie tad dod iegūvu, vai tie virza mūsu šajā virzienā. Bet, nu jā, par to vēl nepieciešams diskusijas. Mm. Atgriežos arī pie Jākonsārī kundzes priekšlikums šķiet par morāls un izglītības jautājumiem jau jums atbildēju. Šķiet, ka Zans Pols Gosis varēs man palīdzēt šeit ar uh, tulkojumu, jo manas valodas zināšanas nav tik labas. Piekrīt arī par jautājumā par konverģenci, kas tika minēta. Uh, migrācijas jautājums. Vēlreiz par to runāju, tā tad arī šis tiesību vienlīdzība attiecībā uz migrantiem. Un pat, ja esam jau pienī, pieminējuši nodokļu paradīžu jautājumu, es tomēr ierosinu arī šeit atkārtot šo jautājumu, jo darba kārtībā arī pašreizējiem G20 pilnīgi noteikti ir eh, šie jautājumi. Priekšādātāji par Āfriku es jau atbildēju jums par kas, Eiropas kase runājām par drošības padomi un ANO. Nu, šķiet, tas ir jautājums, par ko mēs neesam vēl runājuši. Varbūt mēs varētu organizēt kaut kādu sanāksmi starp ēnu referentiem un koordinatoriem un eh, padomāt par to, ko mēs varam iekļaut šajā jomā. Jo te jau uh, Es esmu pat strādājusi savā parlamentā, mēs toreiz runājām par, par pārvaldību starptautiskā mērogā. Es negribētu vēl papildus veidot kaut kādu grupu, kas par to runātu, visi jau par to runā, bet varbūt varētu būt šāda tikšanās. Jo jāsaka, tādas vispārējas vienprātības tomēr arī šajā jautājumā nav. Vai mēs varam savā starpā vismaz mēģināt iet mazliet tālāk par pašreizējo? Jo pirmajā ziņojumā mēs teicām, lūk, ka 20. savā pašreizējā struktūrā um, nav nekas tāds, ka mēs esam pret, bet jāsaka, šobrīd tam, tas nav tāds kā starptautiskais valūtas fonds, tam ir citas funkcijas. Un savukārt runājot par starptautisko valūtas fondu, pietikainens kundze par to pie, runāja, un tam es piekrītu, nenodarbojas ar eh, pasaules ekonomisko pārvaldību. Un tā ir pilnīgi cita struktūra nekā ANO, līdz ar to leģitimitātes jautājums šeit ir sarežģīts. Un es tāpēc domāju, varbūt mums vajadzētu pāris stundas, lai, nu, tā pavisam konkrētāk pastrādāt pie šiem jautājumiem, apmainītos ar viedokļiem par to. Gozes kungs. Gribētu jums ieteikt pievērsties 5.3 punktam, nu, šajam, šim izklāstam, ko sagatavoja sekretari, sekretariāt, tur tieši par to arī runāts. Un tur tiek runāts par šīm uzraudzības iestā, iestādēm, par to, kāda ir pašreizējā uzraudzības sistēma. Bet, nu, zināmā mērā mēs varbūt par šai ziņām ejam jau tālāk nekā jūs ierosināt. Mēs jau, jau runājam par to, kā tas, eh, kā tas izskatās, nu, piemēram, gan no budžeta līdzokļiem, gan no, no atbildīgo personu iecelšanas jautājumu. Un jā, un šī atbildības, atbildībai jābūt vēl lielākai šāda veida iestādēm. Un visbeidzot, pēdējā piezīme bija tehniska pēc savu rakstura. Es gribētu ierosināt, ka, nu, beidzot, mēs sniegsim tādu apkalpojumu šim darbam, un par to es jau iz, šādu priekšumu izteicu jau pašā sākumā. Tā ir, zinām, līdzīgi kā mēs izmeklēšanas komisijas organizējam Francijas parlamentā. Uh, Eh, gribu vērst jūs uzmanību uz vienu problēmu. Ja vēlamies to darīt, nonākt pie šāda kopsavilkuma, tad nedrīkstam klusēt eh, par eh, to, kā nedrīkstam nenovērtēt kvalitāti darbam, ko veicām pirmajā posmā. Tā varētu varbūt būt problēma tiem, kas, piemēram, neiesniedz rakstiskus ieguldījumus. bet nu, tādā veidā mēs vismaz eh, respektētu visus tos ieguldījumus, kas ir tikuši dot līdz šim, tātad tos visus varētu kopā apkopot. Tad nu varam noslēgt šo jautājumu. Sirsnīgs paldies par diskusijām, par dalību diskusijās visiem un vēlu jums visiem jauku dienu.